Labi, ja Kolumbijā būtu miera process, bet pat labam no tā ir atlicis tikai vārds, ne tikai Venecuēlas dēļ vien vai Maduro dēļ, bet gan ņemot vērā uh, eh, ASV ekonomiskās aktivitātes. Uh, Bet galvenais iemesls ir tas, ka valdība nespēja uzturēt eh, mieru, par ko bija panākta vienošanās. Uh, Līdz ar to valstī vada ekstrēma sociālā nevienlīdzība, paramilitārie spēki slepka, slepkavo un izvaro, tāda ir eh, terora eh, val, valdīta dzīve. Un Eiropas eh, Savienībai tomēr par spīti sadalītajām atbildībām miera līgumā. Es domāju, ka mums ir jāpalīdz valstī, ja atgūt mieru. Mēs eh, šo te, šo te sviru, kas ir eh, palikusi eh, līgumā, te ir runa tikai par vidas tiesībām, darbinieku strīsībām, jo nav nekāda juridiskā mehānisma, lai to nodrošinātu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad vārds eh, ministrē Tupurēnenē, eh, kas pārstāv komisijas vicepriekšsēdētāju un augsto komisāri. Lūdzu, Tupurēnas kundze. Priekšsēdētāja kungs, atļaujiet man teikt, ka šī viedokļu apmaiņa bija ļoti liederīga un īstā laikā. Es gribētu pateikt cienījumiem deputantiem par viņu vārdiem un komentāriem. Es gribu atbildēt arī uz jautājumu, ko e, Eiropas Savienība dara, lai aizstāvētu cilvēktiesības aizstāvju. Eiropas Savienība, koordinējoties ar dalību valstīm, e, veic soļus, lai aizsargātu cilvēktiesības aizstāvjus. E, šī te palīdzība tiek nodroši, nodrošināta izmantojot īpašas aizsardzības programmas. 2019. E, e, gadā delegācija apmeklēja mm, arī valsti un e, arī šeit tika spērti noteikti tālākie soļi. Tāpat kā 5. jūlijā, kad, eh, notika, kad tika izveidota speciālā izmē, izmeklēšanas vienīga, eh, kuras mērķis ir eh, izmeklēt, vai juridiskā situācija spēj nodrošināt kriminālu sodu pieņemšanu smagiem noziegumiem, kas attiecas uz daudzu aprindu pārstāvjiem. Eiropas Savienība turpinās nodrošināt finansiālo atbalstu arī cilvēktiesību aizstāvjiem Kolumbijā. Mans secinājums no šīm debatēm ir, ka eh, šajā sarežģītajā kontekstā vienīgā atbilde ir turpināt miera līguma īstenošanu. Eiropas Savienība un starptautiskie eh, spēlētāji to atbalstīs. Tāda ir mūsu atbilde Kolumbijas iedzīvotājiem. Gribētu atgādināt, ka eh, sarežģītajā miera procesa eh, laikā eh, ir notiek tālākās, tālākais darbs arī saistībā ar brīvās tirdzniecības līgumu. Pašreizējie iznāku, izaicinājumi ir ļoti nopietni. Mēs palīdzēsim Kolumbijai, lai tālākā attīstība vainagotos pozitīvi. Pateicos par jūsu atbalstu un ceru, ka tāds būs arī turpmāk. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Debates ar to mēs noslēdzam. Un tagad pāris minūšu pārtraukums tehniski iemeslu dēļ. Mēs atsāksim sanāksmi. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas priekšādātāja vietnieces Savienības augstās pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Kašmirā. Došu vārdu ministrei Tupuraininai, kas pārstāvēs komisijas priekšādātāja vietnieci. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātāja kungs, godātie deputāti, reģionā ir pieaugusi spriedze pēc 5. augusta paziņojuma par 3.70 panta aktivizēšanu, par speciālas statusa piešķiršanu um, Kašmiras Džambas reģionam. Indijas valdība izdeva šo paziņojumu un reakcija uz to bija vardarbīgi protesti. Pakistāna nepalika arī atbildi parādā, un līdz ar to mēs redzam, ka iekšpolitiskie procesi abās situācijās, ļoti, abās valstīs ir ļoti uh, sāsinājušies. Situācija ir tālu no normālās, tiek arestēti politiķi, politiskie līderi, uh, žurnālisti, aktīvisti. Un augusta sākumā Mogherīnī kundze um, pa telefonu sarunājās ar partneriem Pakistānā un Indijā, un abās šajās sarunās Mogherīnī kundze norādīja, ka eskalācija ir jānovērš un nepieciešams izmantot diplomātiskos ceļus konflikta atrisināšanai. Mēs aicinām Pakistānas un Irānas valdīs, valdības aprindas abām iesaistīties konflikta atrisināšanā. Citas izējas nav. Šis, šī nestabilitāte ir maksājusi pārāk dārgi. Situācija joprojām rada bažas, tiek ierobežotas pamata tiesības, brīva pārvietošanās, arvien tiek samazinās resursu pieejamība un Indijas ārlietu ministrs 13. augustā uzturējās Briselē un informēja mūs par notiekošo. Uh, Mogherīni kundze vēlreiz atkārtoja savu aicinājumu atteikties no vardarbības, atteikties no eskalācijas palielināšanas. Eiropas Savienība pacēla šo jautājumu arī Ženēvā, un mēs uzskatām, ka ir uz kādu laiku jāceļ noteiktie ierobežojumi, lai uzlabotu iedzīvotāju situāciju. Mēs uzskatām, ka ir jāturpina diplomātiskais dialogs, ņemot vērā visas apņemšanās attiecībā uz pamata cilvēktiesību ievērošanu. Ņemot vērā dažādus konfliktus citvietu pasaulē, šis konflikts Kašmirā ir galīgi nevietā un neīstajā laikā. Mēs aicinām Indiju un Pakistānu tiekties pēc mierpī, miermīlīga risinājuma. Paldies! Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms Tautas partija Bašais Kukungs, divas minūtes lūdzu. Pamulcumēs, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji godātā ministras kundze. Protams, ka situācija Kašmirā uh, liek mums uztraukties, un tā ir jārisina. Cilvēktiesību pārkāpumi, konflikti uz ielām, politiskie disputi. Mēs šeit runājam par konfliktu starp divām atomu um, Uh, valstīm. Šādā situācijā šobrīd attīstās konflikts, bet cerības uz ļoti tādu strauju, ātru risinājumu nav. Uh, Somijas prezidentūras pozīciju mēs esam uzklausījuši, un šeit nav nekā ko varētu kritizēt. Mēs to pieņemam. Bet es gribētu pateikt vienu lietu par mums pašiem, eiropiešiem. Mēs runājām par Hongkongu, par Burkinu Faso, par Amazonas mežu ugunsgrēkiem, par Kolumbiju, un tagad dienas kārtībā ir Kašmira, bet mēs pārāk maz pārcilājam paši savas problēmas kas arī ir gan sarežģītas, un arī Eiropas iedzīvotāji ar daudz ko nav apmierināti. Piemēram, Eiropas robežu drošība, piemēram, migrācijas jautājums. Mums nav tādas apmierinošas atbildes, kādu sniegt 500 miljoniem iedzīvotāju. Dalība valstis dibina divpusējus kontaktus ar Ķīnu, Krieviju, ASV, bet tas apgrūtina Eiropas Savienības pozīciju un autoritāti starptautiskās sarunās. Un kāda ir jauno valstu uh, pozīcija. Tiek uzskatīts, ka šo valstu uzņemšana palēnina Eiropas integrācijas procesu, kaut gan arī tām tika solīts, ka tās uh, saņems eiro. Un vēl varētu pieminēt Eiropas bruņoto spēku jautājumu. Sarežģījumi ir arī uh, apbruņošanas nozarē Eiropas Savienībā. Runātājs tika pārtraukts. Jūsu runas laiks ir iztecējis. Lūdzu, respektējiet to. Divas minūtes. Arēnas kundze, lūdzu. Merci. Paldies. Mm, kopš 1950. gada Indijas konstitūcija paredzēja īpašu režīmu Eh, Kašmīras reģionam 310. pants parād, paredzēja īpašu autonomiju, paredzot um, eh, dažādas brīvības, um, aizsardzība, drošība un citi mm, bija dažas no jomām, kas bija atkarīgas no Delī, bet pārējo eh, pārvaldīja um, vietējiem. Uh, 310. pants parādzēja atšķirīgu konstitūciju, bet 5. augustā Indija atsauca šo autonomiju, bija tūkstošiem cilvēku aizturēti, um, politiski atbildīgiem, uh, akadēmiķi, citi komunikācijas pārtrauktas. Uh, Eh, ārkārtas dienestiem nav pietiekama personāla. Žurnālisti NVO nevar piekļūt teritorijai, un tas tikai pasliktinās. Eh, un ir arvien vairāk uh, Mm, uz, uh, um, uz cilvēku, kuriem nepieciešama milita, um, veselības aprūpe, vairāk kā miljons karavīru šobrīd atrodas teritorijā. Nu, jau 2018. un 19. gadā ANO ziņojumā tika norādīts uz smagiem uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, ka, uh, bija seksuāli uzbrukumi, nolaupīšanas un citi, un uh, to veica gan Indijas, gan Pakistānas spēki. Uh, Eh, vienpusēji Indijas ehm, ministra lēmums tikai eh, saindēja šo situāciju, kas jau bija maksimāli nospriegot. Eiropas Savienība nevar palikt vienaldzīgi, ir jāprasa neatkarīga starptautiska izmeklēšana par vardarbību Kašmirā. Eiropas Savienība ir jāizmanto viss savs svārs sarunās ar Indiju, lai atgrieztu autonomo status, kāds reģionā bija kopš 50. gada. Tāpat arī uh, ar ANO ir jācenšas rasta dialogu starp uh, Indiju un Pakistānu. Paldies! Thank you, Mrs. Ahena. Paldies! Lūkšu runātājus runāt lēnāk tulku ērtību dēļ. Mohameda kungs lūdzu kā nākošais. Paldies! Gribētu pateikt, ka esmu dzimis Kašmirā un uz apvienoto karalisti pārcēlos četru gadu vecumā. Uh, Kašmirā šobrīd ir krīze, arī cilvēku tiesību krīze, un cilvēki ļoti cieši. Eiropas Savienība atbalsta cilvēku tiesību ievērošanu visā pasaulē. Mums ir jāatbalsta cilvēkiem Kašmirā, cilvēki Kašmirā. Situācija ir ļoti trausla, nestabila, un apvienoto nāciju eh, cilvēktiesību rekomendācijas ir labs sākums, izējas punkts. Pagājušā gadā jūnijā, šī gada jūlijā tika publicēti atbilstoši ziņojumi, un Eiropas Savienība ir izveidota, lai aizstāvētu ne tikai cilvēktiesības savā teritorijā, bet arī citviet pasaulē. Un um, cilvēki Kašmirā ir šobrīd sastopas ar lielām grūtībām, pārmetumus nav pelnījuši. Uh, pamata vērtības un cilvēktiesības ir nav pat, tas nav nekas pats par sevi saprotams citviet pasaulē. Konflikts Kašmirā turpinās jau gadu desmitus un Vienīgā izeja ir panākt, lai cilvēks sēž pie sarunu galda. Uh, Kašmiras iedzīvotāji gaida palīdzību Eiropas savi, no Eiropas Savienības. Paldies! Daudingas kundze, lūdzu. Thank you, Mr. Speaker. Paldies! Es pavisam īsi ziņojumi par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Kašmirē mēs saņemam jau vairāk nekā mēnesi. Izvarošanas, apcietināšanas, kaujas un tam līdzīgas lietas notiek regulāri Un tas visas ir lietas, eh, eh, ņemot vērā to, ka mobīlie tīkli ir noslēgti, eh, veido šo situāciju. Mēs e, uzskatām, mēs pieprasām, lai e, tiktu pārtraukti cilvēktiesību pārkāpumi ne tikai Kašmīras iedzīvotāju dēļ, bet arī to simtiem tūkstošu Kašmīras iedzīvotāju dēļ, kas ir e, cilvēki ar Britu pavalsniecību, bet dzimuši Kašmīrā nebūs redzams konflikta risinājums, ja, izmā, ja Eh, turpināsies eh, visi minētie pārkāpumi eh, pret Kašmīras iedzīvotājiem. Tāpēc mēs lūdzam Eiropas Savienību strādāt, lai beigtu šo te krīzi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs Daudīņas kundzei. Un tagad ID grupas vārdā Cimņika kungs viena minūte. Dāmas un kungi, Runājot par Kašmīras konfliktu, šis konflikts eksistē jau septiņus gadus un ir iesīkstējies, izraisījis karus. Tas ir konflikts ar daudziem kritušajiem teroru represijām un ciešanām. Bet šo ciešanu nevar, problēmu nevarēs atrisināt Eiropas Savienība, bet gan tikai iesaistītās puses pašas. Mēs kā cilvēki no malas varam ehm, kā neitrāli ehm, mediātori pavadīt šo te procesu. Ja es lasu no ehm, preses izdevumiem, ka parlamenta deputāti iesaistās tik tālu, ka uh, apspriež uh, iespēju piemērot boikotu Indijai, tad viņi paši arī saka veidot problēmas sastāvdaļu. Un mana pieredze liecina tikai par to, ka tādā veidā mēs neko nerisināsim. Nostājoties vienā pusē, Indijas vai Pakistānas pusē, mēs zaudēsim godīgā māklera slavu un visi nopietnie centieni atrisināt problēmu uh, un konfliktu cietīs neveiksmi. Paldies! Paldies, Cimņaka kungs! Un tagad EKR eh, e grupas vārdā Fon Ordenkungs viena minūte. Nu, Šī ir viena no skaistākajām Indijas eh, vietām, kas ar drošību eh, būtu, varētu bū, plaukt un zelt. Tomēr 70 gadi eh, konflikta, kas raksturo eh, šajā vietā iespaužos ar terorismu un vardarbību, eh, ir radījuši ko pretēju daļējā okupācija, ko veikusi Pakistāna, arī ir sava ārtava terorismatiskajiem centieniem, kas ir prasījuši tūkstošiem dzīvību. Un terorismas apdraudē arī ekonomiku, un šis te 3, 370. pants e, konstitūcijā noteica īpašu regulējumu Kašmirai, bet tagad e, tiek pieprasīta Kašmiras un Indijas pielīdzināšanai Ja mēs gribam redzēt eh, tiesību pārkāpumus, tad mēs varam paskatīties arī Pakistānā, ko tur dara ar sievietēm, eh, transpersonām un bērniem un daudziem citiem da, dialogs un konstruktīvas aktivitātes. Eh, tas ir tas, ko mums vajag attiecībās ar Indiju un Pakistānu. Paldies, bija zilā karte. Matočēlo kungam, vai jūs akceptējat jautājumu? Zilā kartas, zilās kartas jautājums, vai jūs pieņemat? Es nedzirdēju vienkārši. Atbildi ir bez mikrofona. Paldies. To, ko teica kolēģis Šajā sakarībā es gribētu pārvaicāt, vai jūs lasījāt, ko teica Pakistāna e, saistībā ar e, atomieroču pielietošanas draudiem, un es domāju, ka tā ir visīstākā tēma. E, šie te Pakistānas draudi pielietot kodolieročus. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Pakistānas vēsture saistās ar terorismu un rezultātu asiņainiem atentātiem Eiropā. Atcerēsimies par to. Paldies! Jums nav ieslēgts mikrofons. Pakistāna patiešām no turienes ir izrietējis kodolieroču. Eh, pielietošana un tā izplata eh, eh, terorismu arī Indijā ārpus robežas joslas. Jā, Es domāju, ka vienkārši šī tēma nebija tik svarīga šajā Uh, diskusijā. Ja Eiropas Savienība grib palīdzēt, tad ir tai jāieklausās ārlietu ministra vārdos, jo citādi mēs uh, ierodam, uh, redzam sakropļotu ainu šajā parlamentā. Paldies! Un tagad apvienoto lab, kreiso grupas vārdā Vilanoivas kundze lūdzu. No nu, podemos... Mm, nu mēs nevaram Kašmīras situāciju skatīt kā iekšēji Indijas konfliktu, eh, bet eh, to, ka Modī eh, ir nācis nacionālisms un tāpēc viņš rēģēja. Nu, Modī vērsās pret NVO un viņš arī ierobežos publiskās brīvības un Eiropas Savienība nevar rīkoties uh, kā ierasts, mums ir jāpozicionējas kā alternatīvu atvērta dialoga veidotājiem. Arī attiecībā uz divpusējām attiecībām. Tas nozīmē, ka ir arī strateģiskā vienošanās Mm, jāpozicionē kā tāda, kur, lai to noslēgtu, nepieciešams ievērot kritērijus un jāpanāk vienošanās ar pavām valstīm. Pretējā gadījumā Kašmīra būs jauns piemērs tam, kādas, kāda ierobežojuma ir Eiropas Savienībai. Mums ir jābūt šim um, pasaules līmeņa līderim, aktoram, um, un mums ir jāspēj būt dialoga partneriem, lai būtu cilvēktiesības cilvēktiesību iero, mm, ievērošana un tehnoloģiskā eh, ievērošana, lai mēs varam veidot dialogu ar lielajiem citiem spēlētājiem. Un tagad eh, nepievienojušies eh, deputāti Urika kungs. Cienījamie kolēģi, Tā kā tā ir uh, ārlietu jautājums, tad es runāšu angliski. Ja mēs runājam par cilvēku tiesību pārkāpumiem, kas notiek Džambā un Kašmirā, mēs uh, atkal balstāmies tikai uz sekundāro informāciju, jo neviens īsti nezina, kas tur konkrēti notiek. Uh, tiekoties ar Indijas vēstnieku Slovāku republikā, es vaicāju, cik bieži Indijas parlaments ir um, iejaucies Eiropas eh, valstīs, eh, tās iekšējās lietās, tas nav bijis nekad. Arī mums eh, vajadzētu rīkoties tāpat, jo tā nav mūsu kompetence un uzdevums iejaukties citas valsts iekšējās lietās valstī, kas atrodas 6000 km prom no mums. Lūdzu, tā arī darīsim. Thank you. One... Paldies, Korbet kungam minūtēm. Paldies! Atļaujiet arī eh, man runāt. Es pagājušajā mēnesī biju Kašmirā vienpusīgas darbības no Indijas puses, eh, kādēļ tiek skarta eh, Kašmīras autonomija, sašķelta valsts un tūkstošiem institūcijas slēgtas, vietējie politiķi tiek apcietināti. Tāda ir šī vardarbīgā situācija. Konflikts ilgst jau 70 gadus. Tā nevar būt eh, Indijas interesēs, ka tas eh, joprojām turpinās un. Pa, eh, jo te jau ir tomēr runa arī par Indijas starptautisko reputāciju. Un es domāju, ka ilgtermiņā ir tikai viens ir risinājums iespējams, proti pašnoteikšanās, Kašmiras cilvēku pašnoteikšanās lai nevelti 1947. gadā uh, ANO or, bija par to, lai Kašmīra atgūtu neatkarību. Ļausim šiem cilvēkiem to darīt, un mums vajadzētu iestāties par to, jo vēl jau nav par vēlu. Paldies, minūte, eh, ben, Benjana kungs. Um, um, Kašmīra uh, pievienojās Indijai tikai ar uh, noteikumu uh, par autonomijas saglabāšanu, ieskaitot iespējas arī vienpusīgi pieņemt lēmumus. Līdz šinējos vērtējumos tiesa Ja mēs atceramies eh, opozīcijas eh, reakciju, tad eh, Indijas valdība ir rīkojusies antikonstitucionāli. Protams, problēmas saistībā ar terorismu ir bijušas, un Ženēvā pagājušajā nedēļā es par to diskutēju ar Pakistānas ārlietu ministru, un runājot par to, ka ir nepieciešams rīkoties vairāk, bet Es domāju, ka ir svarīgi, ka mēs runājām arī par konkrēto situāciju, šo cilvēku situāciju. Pat labā eh, Kašmīras eh, vietējā eh, ir svarīgi, lai tiktu atlaisti politiskie cietumnieki varbūt arī e, būtu daudz vieglāk vest sarunas, ja būtu abu valstu sarunās arī e, mediātors, kas būtu neatkarīgs. Paldies! Un tagad e, Cimjaka kungs zilā kartīte, vai jūs akceptējat zilo kastīti, bet jūs mikrofons nav ieslēgts, Cimjaka kungs. Es gribētu īsi pavaicāt, kā viņš iedomājas šo te autonomiju, ko Kašmīra pati varētu saorganizēt, jo šī valsts pavisam noteikti būtu eh, atkarīgs no uh, mums. Viņiem nevar uh, ekonomiski neko piedāvāt, viņiem ir jāpievienojas kaut kam. Viss pārējais ir tīras ilūzijas. Uh, Pati Kašmīra negribētu šādu risinājumu. Es tur četrus gadus eh, darbojos kā diplomāts, un es domāju, ka esmu bijis vairāk kārt eh, šeit, šajā reģionā, un es nedomāju, ka tas atrastu vairākumu atbalstu. Paldies, lūdzu, atbildiet Mēs nezinām, vai būtu vairākums vai nē, jo nekad, tas jau nekad nav bijis izmēģināts, bet eh, tomēr eh, tas ir reģions, kas ir neattīstīts. Un kaut arī šai ir konflikti uz zona jau 70 gadu eh, garumā, nu, konflikti negatīvi ietekmē ekonomiku. Ja mēs paskatāmies uz indikatoriem, piemēram, labklājība, ienākumi, alfa, eh, lasīt prasme un tā tālāk, eh, tad jāsaka, ka Kašmira tomēr gūst labākus rezultātus nekā Indijas pārējās teritorijas. Un tagad eh, Bilkšnera kungs. Ziņojumā par Kašmiru e, tur pārāk rēti tiek runāts par e, apjomīgajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ko veic gan Pakistāna, gan Indija. Mēs nedrīkstam e, to atstāt bez ievērības, bet tomēr mēs arī esam tuvu karam starp abām kodolvarām. Es domāju, ka ir tikai viena iespēja novērst karu un cilvēktiesību pārkāpumus, jo tādā veidā mēs palīdzēsim īstenot ANO rezolūcijas par šīm e, tēmām. Varbūt esmu pārāk esam, optimistisks, bet mēs nedrīkstam atstāt lietas pašplūsmai kas nozīmē nepieciešamību iejaukties arī ANO, lai tā ar miera spēkiem varētu doties uz šo te reģionu, protams, iepriekš vienojoties ar abām pusēm, kas arī nav vienkārši atzīšu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka notikumi risinās šādā gaitā, tāpēc arī mans lūgums augstai pārstāvēji aktīvi iesaistīties. Paldies! Paldies, un tagad viena minūte Sardonas kundzei. Paldies! Situācija eh, jau agrāk nebija vienkārša. Un eh, mēs zinām, kāda tur bija eh, vardarbība, un tāpēc mūsu diskusija nav līdzsvarota, jo te jau ir runa par reģionu, par pasaules reģionu kurā eh, valda galējās islāmistu teroristiskās grupas un radikalizācijas fenomens. Eh, mēs <laughs> esam redzējuši daišu un ļoti daudz vardarbības. To eh, vajadzētu arī skatīt vēsturiskā kontekstā. Un tad, protams, ir jāskatās, kurš cīnās ar teroristiem, Kopš 90. gadiem daudz indieši ir atstājuši šo te reģionu, un es nezinu, kāpēc mēs nerunājam par daudzajiem upuriem, ko ir prasījušies konflikts, un arī par apdra reliģisko apdraudējumu no Pakistānas pusi. Es domāju, ka mums kā Eiropai un valstu kopībai būtu jāskatās, izvērtējot, eh, kas eh, varētu vairāk vērsties pret terora grupām. Paldies! Paldies. Un tagad vēl zilā kartīte. E, bet e, es neņemšu tās, kas jau ir runājuši. Tagad minūte Mabariks kundzē. Uh, the... Mēs Eiropas parlamentā atbalstām principus, kas ir iekļauti līgumos tam dēļ. Um, man ir nērti, ka nav pietiekamas apņēmības un rezolūcijas Kašmīras uh, jomā. Jā, ir vēlme novērst uzmanību no pašu vainām, bet šeit Indija pati ir atbildīga par 317. panta atsaukšanu un eh, šo destabilizējošo situāciju Kašmirā. Ja mēs ticam eh, personiskajām brīvībām, kāpēc mēs klusējam? Visfundamentālākās tiesības uz pašnoteikšanos tiek liektas Kašmirs iedzīvotājiem vairāk kā 70 gadus. Cik ilgi mēs turpināsim klusēt? Cik tālu tam ir jānonāk? Atmetīsim savu apātiju un vēlmi noslēgt brīvās tirzniecības līgumu, bet vērsīsimies pie savas sirdsapziņas, nodrošināsim mieru un mm, stabilitāti, kas ir arī Indijas interesēs. Thank you. One minute, Mrs. Gill. Lielas paldies, Gilas kundze. Tie deputāti, kas uh, izteicās par Indiju. Nu, man ir jāpauž pārsteigums par to, ka esat ļoti subjektīvi. Nu, subjektīvi tāpēc, ka tad, kad Pakistāna pieņēma e, līdzīgus pasākumus e, citos reģionos, tad mēs neko neteicām. Kad viņi atdeva savu teritoriju Ķīnai, tad mēs neko neteicām. Vai kad e, citas, citu minoritāšu sievietes tiek nolaupītas, tad mēs arī neko nesakām. Uh, Fakti ir tādi, ka ir cilvēktiesību pārkāpumi, un daudzi deputāti raugās citā virzienās. Kašmīras reģions netiks raksts šeit, bet tad, kad būs reaģēšana uz terorismu un Pakistānas terorisms beigsies. Pakistāna eh, var mm, daudz ko darīt, bet eh, cilvēktiesību jomā ir problēmas. Un Kad eh, ir runa par 317. pantu, jūs eh, akcentējat tikai vienu no tā daļām. Un eh, tas ir tas, kas mums ir svarīgs. Un tas te ir jāuzlabo situācija ne tikai LGBT un sieviešu tiesību jomā, bet arī klimata jomā. Tāpēc, kāpēc gan kašmīru iedzīvotājiem būtu jābūt mazāk tiesībām nekā citiem Indijas iedzīvotājiem? Uh, Priekšsēdētājs, es lūdzu pieturēties pie eh, runas laika ievērošanas. Un tagad Lebretona kungs. Oh, sorry, Mr. Le Lebretona kungs. Paldies, priekšsādātāji. Indijas eh, premjērs ir nolēmis 5. augustā atsaukt Kašmīras autonomo stāvokli. Tas saistās ar to, ka Indijas drošības spēki cieta no uh, islama grupas Kašmirā uzbrukumiem, mm, ko pārs, par ko pārs, Pakistānu pārsvarām uzņemas atbildību. Dimrans Kangs, ko atbilsta islāmisti, ir visai labvēlīgi noskaņots pret Kašmīra teroristiem pret, eh, un uzbrukumiem pret Indiju. Uh, Eh, ir vēlme cīnīties pret eh, terorismu un mm, likt atbildēt par to Pakistānai, kura um, ehm, slepenie dienas nereti aizstāvēja Bin Laden. Pakistānā bija manifestācijas, ko uh, organizēja islāmisti, lai cī, uh, protestētu pret Indijas valdības lēmumu. Uh, Kašmirās reģions atgādināšu ir daļa no Indijas un vēlreiz jāpauž izbrīns par uh, ANO ģenerāla sekretāra reakciju, kur Indijas pozīcija tiek stigmatizēta. Kaut arī šī valsts daudz cietusi no terorisma, kas nāk no Kašmiras, piemēram, Bombajā 2008. gadā tas piedzīvots. Tā arī neguva atbalstu tad, kad bija jāsaskaras ar islamistu draudiem. Tāpat kā Cierī Marijanija FED komitejā teica, es domāju, ka Kašmīras reģions ir Indijas reģions, līdz ar to tas ir Indijas eh, iekšējs jautājums un nekas vairāk. Un te mēs uzdrošināmies domāt, ka Brisele var e, tagad iestāties par tādām pozīcijām, kas ir līdzīgas Pakistāns pozīcijām. Paldies, Černiecki kungs, viena minūte. Panie przewodniczący, szanowni państwo! dāmas un kungi, atcerēsimies, ka Indija ir viena no lieliskajām pasaules demokrātijām. Neaizmirsīsim, ka tas ir mūsu vienīgais sabiedrotais šajā Āzijas daļā. Es domāju, ka mums ir jāpraugās nedaudz plašāk jāraugās uz eh, terora aktiem, kas notika Indijā, Džemu un Kašmirā. Eh, teroristi neieradās no mēnesis. Viņi eh, nāca no kaimiņu valsts. Un tas viss ir jāņem vērā. Mums, kā Eiropas demokrātijai, būtu jāatbalsta demokrātiskā Indija. Man nepatīk eh, tāds Indijas novērtējums, ko dzirdam. Korbet kungs, nu pat mm, pamet zāli, bet eh, viņš runā tā, it kā pats būtu aizmirsts, ka 70 gadus atpakaļ viņa valsts zaudēja Indiju kā savu koloniju. Paldies, Pisapies kungs, viena minūte. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Kašmirā, tāpat kā citur, prasa nozīmīgu diplomātisko darbu attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu. No vienas puses, liels vairākums apstiprināja izmaiņas konstitūcijām. Uh, tajā pašā laikā nenotiek apspriešanās ar Kašmiras iedzīvotājiem. Mēs esam apņēmušies rast miermīlīgu risinājumu, un tas ir jāievēro. ANO ziņojums par cilvēktiesībām Kašmirā bija paredzējis eh, izmeklēšanas komisijas darbu, lai um, izvērtētu pārkāpumus no abām pusēm. Uh, Un tam ir jābūt kā komposam mūsu rīcībai. Un mums ir morāls politisks pienākums izmantot savu pieredzi, lai rastu miermīlīgu risinājumu par labu demokrātijai un mieram. Es ceru, ka tas būs tas ceļš, pa kuru kopā iesim. Paldies, minūte Lešantē kundzei. Paldies, priekšstādātāja kungs, kritika, kas izskan pret Indiju. Uh, lielāko pasaules demokrātiju, ko te dzirdam, balstās uz tādu faktu interpretāciju, kas ir mistificējoša. Mēs akcentējam konstitucionālo reformu, bet aizmirstam separātistu pieaugumu un situāciju. Džem un Kašmīras reģiona situācija ir pasliktinājusies. Uh, Virkne uzbrukumu notika mm, drošības spēkiem, kad eh, tika nogalināti 40 cilvēki, policisti, un tāpat arī augustā tika atklāti mm, krājumi, kur bija hindu mm, šie svētceļnieki, eh, kuri tika apdraudēti. Pasākumi, ko veica Mondī kungs, priekšsēdētājs atvainojas, nav tulkojums angļu valodā. Jā, tā tad jau kopš 2018. gada ASV ir iekļāvusi Pakistānu to valstu sarakstā, kur ir grūtības e, terorisma jomām. Thank you. Paldies, minūte Makintāiras kundzei bez mikrofona. Pirms 43 dienām Indijas valdība atsauca 317. pantu Indijas konstitūcijā, kur pēkšņi tiek atsaukta Džemu un Kašmīras reģiona autonomija. Tur virkne um, grupu grupu, kas ir izvērsta, un mēs piedzīvojam cilvēktiesību pārkāpumus. Tāpat arī šāviņus pret civiliedzīvotājiem. Amīra Kāna gadījums. Paraudzīsimies uz to. Um, te ir skaidri pierādījumi, ka cilvēks tika nošauts ar šāvienu galvā. Pagājušā gadā es apmeklēju Kašmīras reģionu un dzirdēju par šiem gadījumiem, kad e, bija nošauti bērni vai padarīti akli. Es tiešām nevaru saprast, kā gan tik dižana nācija kā Indija, kura lepojas ar savas demokrātijas spēku, šādi rīkojās. Uh, Indija vēlas būt ANO drošības padomas pastāvīgā locekla, bet pēdējos mēnešos piedzīvotājs nav eh, ticama kandidāta valsts cienīgs. Paldies, viena minūte Damīģas kungam. Indija ir lielākā pasaules demokrātija. Tur ir 200 miljonu musulmaņu, kas miermīlīgi sadzīvo ar citiem. Tāpat tā ir G20 locekla. Un te ir divas eh, pamatlietas, kas notiek. Mm, mobīlo internetu sakaru apturēšana un mm, tas, ka 317. pants mm, tiek izmantots. Indija tagad rīkojas atšķirīgi. Indijas augstākā tiesa ir neatkarīga un tā paveic tiešām lielisku darbu. Saskaņā ar indiešiem ir 40 jauni likumi, kas tagad tiks piemēroti kašmīriešiem. Tur ir eh, tiešām ļoti liels problēmas ar, sie, ar šķiršanos, tāpat arī bērnu laulības. Uh, un eh, citas 40 eh, nu, lietas. Un tāpat tika pieminēts eh, tas, ka ANO prasīja, ko ANO prasīja 1947. gadā. Un kāpēc netika organizēts referendums? Un tagad brīvais mikrofons. Gadiekungs. Paldies! Pēdējos 70 gadu laikā ir ļoti nestabila situācija Indijā, ieskaitot Kašmiru. mazākumi, minoritātes, ieskaitot seksuālās minoritātes, netiek pasargātas un arī sieviešu tiesības netiek ievērotas. Tri, 370. pants nekad nav, no tā nekad nav bijis ieguvuma Kašmirai un ir jāraugās kā šī, ko, kā šī jaunā situācija ietekmēs minoritāšu situāciju. Lopes kungs, lūdzu. Eiropas Savienībai ir uh, reputācija cīnīties pret acīm redzamiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, tajās daļās, kur nekad nav bijusi demokrātija, ne tās pēdas, bet eh, Indija nav tas gadījums. Indija ir konstitucionāla demokrātija ar savu 1905. gada konstitūciju, un tā ir vislielākā demokrātija pēc iedzīvotāju skaita. Tur ir ļoti sarežģīta federālā situācija, un te ir nodrošināta dažādu minoritāšu. Mir sadzīvošanu, tostarp arī musulmaņu eh, minoritāte, kur ir pārstāvētas citas reliģijas. Džumu un Kašmirs gadījumā es domāju, ka parlaments pareiz dara, ka, eh, nu, kad novērtē šo autonomijas pārtraukšanu, un tas arī saskan ar 317. pantu Un tur ir arī lieli spēki izvērsti, lai novērstu isl radikālo islāmismu, kas uh, ir šajā ļoti sarežģītajā Indijas situācijā. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Dēvis kungs, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos dzirdēt to, ko sacīja ministre. Uh, Mēs zinām, ka viedokļi Eiropas parlamentā ir dažādi, bet es domāju, ka apvienoto nāciju uh, viedoklis šeit varētu palīdzēt radīt līdzsvaru. Šī teritorija to atzīst apvienotās nācijas. Un komunikācijas aizliegumi vai aizliegums uh, attiecībā uz pašnoteikšanos. Šis un daudz kas cits veicina protestus Kašmirā. Un mēs zinām, ka Indijas premjerministrs, viņš bauda atbalstu savā valstī, bet jautājums ir, vai tas palīdz kaut ko atrisināt Un jautājums ministrei ir vārdi bija ļoti skaisti, bet vai tiem sekos darbi? Paldies! Lūdzu paturēt prātā, ka um, brīvais mikrofons ir tiem deputātiem, kas nav saņēmuši runāšanas laiku. Un jūs, uh, Gelkungs, jau runājāt, uh, Tāpēc došu vārdu atkal ministrei Tupurainenai, padomes pārstāvē, kas pārstāvēs uh, augsto pārstāvi ārlietās. Uh, paldies, godātais priekšādatē kungs, godātie deputāti. Gribu pateikt, ka šīs debates bija ļoti interesantas un nāk īstajā laikā. Paldies par uh, komentāriem, ierosinājumiem. Varu atkārtot, ka mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies, kā situācija attīstās, jo šeit ir iesaistītas divas kodola varas. Un darīsim visu iespējamo, lai konflikts nesāsinās. Paldies! Paldies ministrei Tupurēnenai! Paldies! par to, ka bijāt šodien parlamentā pat tik vēlā stundā. Šīs debatas ir beigušās. Rītdien 18. septembrī sēde atsāksies 9. līdz 2. un tad no 3. līdz 7. Darba kārtība ir tīmekļa vietnē sēde ir šovakar beigusies.